Voilà, chers collègues. Un tā tad, darbie kolēģi. Nu, mēs nedaudz esam uh, ie, ieturējuši pauzi, lai kolēģi no citām sēdēm varētu ierasties pie mums. Daži no mums, uh, kas šeit bija zālē, ir devušies prom. Taču tas nozīmīgākais ir tas, ka Filipa. Uh, Pradē uh, ir mūsu uh, viesis. Viņš ir Nicas uh, pilsētas uh, pirmais uh, vicemērs, un mēs runāsim ar viņu par drošību un drošību urbānā uh, telpā un cīņu pret uh, terorismu, tāpat arī drošību publiskā telpā. Pradalkungs uh, ir viens no mūsu sarunu partneriem, kas uh, ir ļoti nozīmīgs eh, mūsu partneris eh, runājot par šo jautājumu. Ne tikai tādēļ, ka viņš ir pirmais eh, Nicas pilsētas domas priekšsēdētāja vietnieks, bet, kas nodarbojas ar drošības jautājumiem, bet arī tādēļ, ka šajā pilsētā notika viens no šausmīgākajiem uzbrukumiem Eiropas pilsētās. Tas bija 2016. gada 14. jūlijā. Pēc divām dienām apritēs eh, divi gadi, pēc divām dienām būs divi gadi, eh, kopš šis uzbrukums ir noticis. Eh, islamistu um, uzbrucējs um, ar smago automašīnu veica uzbrukumi. Uh, uh, ielā, ko sauc promenāde des Anglais, eh, nogalinot 86 cilvēkus un 458 ievainojot. Eh, Nīcas pilsētas eh, domas priekšsēdētājs Kristians Estrosi ir izteicis iniciatīvu. Mēs ļoti augstu vērtējam šo iniciatīvu, to sauc Nīcas deklarācija Tā e, ir veltīta ciņai pret terorismu. To ir um, parakstījuši 29. septembrī 2016. gadā Londras, Londons, Berlīns, Barcelonas pilsētu pārstāvi, bet arī pasaules lielo pilsētu um, pārstāvi no citiem uh, kontinentiem, ne tikai no Eiropas, no Ņujorkas, Rio de Janeiro. Uh, augsti uh, iereņi tāpat arī Džulēns Kings uh, komisārs, jo visu mūsu rūpes ir uh, lielu pasākumu aizsardzība publiskā telpā. Un nekavējoties, Pradāla kungs, došu jums vārdu uzrunai 10-15 minūtes, kā jums liekas parē, liederīgi, un pēc tam, ja būsiet gatavi, tad mēs organizēsim tādu sēdes noriti, ko sauc jautājums atbilde. Jā, kolēģi uzdod jautājumu, un pēc katra jautājuma uzreiz tad arī jūs varat sniegt atbildi tā uh, mūsu diskusijas būs dzīvīgākas un ātrīg, ātrākas. Un paldies, paldies, ka pieņēmāt uh, mūsu ielūgumu ierasties. Paldies, paldies, uh, uh, priekšsēdēs kundze. Nu, nezinu, kā uh, šāda atbilžu jautājumu sēde turpināsies, bet nu katrā gadījumā sāksim to. Dāmas un kungi, deputāti, uh, ir uh, gods uzstāties šeit Eiropas parlamentā komitejā, kas ir veltīta. Uh, Uh, terorismu apkarošanai, un šis ir ļoti nozīmīgs taps. Uh, pirms uh, gada Kristians Estrozi, Nīcas pilsētas priekšstādātājs, kuras šodien pārstāv, ir um, pievērsies aktīvam darbam, kas ir ļoti nozīmīgs. Tas ir terorismu apkarošanas jautājums, un īpaši sveicu Juliana Kinga komisāra um, izšķirīgi nozīmīgo um, darbību. Tātad uzbrukums, kā jūs jau teicāt, priekšstādātājas kundze, kurā gāja bojā 80, kurā gāja bojā 86 cilvēki un 458 tika uh, ievainoti, bija bar, barisks uzbrukums, un tas bija tiešām šausmīgi. Nekad neaizmirsīšu situāciju, un nekad neaizmirsīšu arī to solidaritāti, kādu nicas iedzīvotāji izrādīja, un tā vienmēr paliks mūsu atmiņā. Paldies visiem, kas uh, cīnījās un strādāja. Mit, nica uh, pārvarēja šo šoku un arī ielko sacpramenāt dezanglē ir atguvusies mūsu pienākums. Tas ir gan arī ievainoto un bojāgājušo vārdā, tāpat arī to vārdā, kas aktīvi strādā un cīnās. Tātad Nica attīstās un mums jāgarantē iedzīvotāju drošību, mums jāpratojas. Ja šiem notikumiem. Tāpat Estrozīkungs ir organizējis lielu konferenci, kurā piedalījās 28. un 29. septembrī Džulian Kinga kungs un pārējā 29. septembrī 60 pilsētu pārstāvi pieņem šo deklarāciju. Tiek veidots Eiropas fonds, lai publiskās vietas kļūtu drošākas. 2017. gadā tika sākts uh, sākta programma ar praktiskiem uh, soļiem, lai labāk aizstāvētu Eiropas pilsoņus no terorisma apdraudējuma, lai Eiropa būtu vieta, kur aizsargā pilsoņus, uh, reaģējot uz uzbrukumiem un atentātiem, lai uzbrucējiem teroristiem būtu, uh, nebūtu iespēja darboties. Vietējo uh, organizāciju darbība tiek augsti vērtēta, komisija to atzīsta. Uh, Runājot par um, Kristiāna Estrozi um, iniciatīvu, komisija ļoti ātri sniedza uh, finansējumu. Uh, 18 miljoni 500 tūkstoši uh, eiro tika no uh, fondiem piešķirti, lai atbalstītu transnacionālos uh, projektus uh, publiskas telpas aizstāvībai. Mēs esam reaģējuši ļoti ātri, un tas viss ir noticis sadarbojoties ar Eiropas Savienības institūcijām. E, Nicas pils, pilsēta ir 1. februārī pagājuši gadu pirmoreiz reaģējusi uz šādu uh, iniciatīvu. Tas ir tā sauktais drošības uh, pakts. Sadarbojoties ar Turīnas, Liežas pilsētām un Eiropas urbānās drošības fondu. Eiropas komisija izvēlējās Nicas pilsētu un tāpat vēl desmit uh, pilsētas Eiropā ir iesaistījušās šajā projektā. 36 mēnešu ilgumā projekts sāksies um, 2019. gadā 30 miljonu eiro. Uh, dos mums iespēju um, drošāks veidot publiskās telpas, izmantojot transnacionālo sadarbību uh, apmācot pašvaldību policiju šādiem noteikumiem. Un lieli publiskie pasākumi tiem jābūt drošiem, ir nepieciešama daudz valodu pieeja, aizstāvot pilsoņus arī terorismu uzbrukumu gadījumos. Mēs sāksim iepirkumu procesu un inovatīvos procesus, tāpat arī uh, veidosim trešo pīlāru Eiropas urbānās vidas eh, drošības eh, kontekstā. Konferences eh, laikā Nicas mērs iepazīstināja ar Eiropas pilsētu pašvaldību vadītāju iniciatīvu. Tā atbilst ES centieniem samazināt radikālismu un uh, pilsētvidu veidot drošu. Mēs izmantojam dažādas tehnoloģijas, izmantojam Eiropas komisijas uh, instrumentus, izvērtējam, cik tālu pilsētvide ir uh, nodrošinām uh, un kāda ir drošības situācija ar valsts institūcijām, ēkām, kopā strādājam, lai arī individuāli un kolektīvi uzlabotu uh, drošības situāciju. Pat laban Vilas uh, pilsēta turpina aktīvi rīkoties. Uh, konsolidējot šo dialogu starp Eiropas pilsētām. Tā dalās informācijā par paveikto, zināšanās, risinājumos, lai kopumā uzlabotu vietējo iestāžu cīņu ne tikai pret terorismu, bet pret visiem izaicinājumiem, kādi ir ar piedzīvot saistībā ar urbāno vārdarbību Eiropas pilsētās. Urbānā drošība ir ļoti nozīmīgs jautājums, tā ir politiska prioritāte. Daudzi veidus to uh, visaugstākajā līmenī risināt mūsu pilsoņu labā 20. un 20. Uh, uh, janvārī piedalījāmās uh, DG Home un Eiropas komisijas uh, izpra uh, organizētā pasākumā par drošību publiskā telpā, runājām par mūsu pieredzi cīnoties pret terorismu un stāstot par aptuveni 8 miljonu eiro investīciju ielā, ko sauc promenāde des Anglais, promenāde jūras krastā. Tāpat arī par inovatīviem projektiem drošības jomā. GRC eksperti sniedza uh, padomus, konsultējot par drošības jautājumiem, veidojot pilsētu tā, ka tā no vienas puses nav tāds tā kā cietoksnis un arī atbilst pilsētu vidas veidošanas principiem. Mēs veidojam tiešu, atklātu, efektīvu dialogu. Un mēs tiešām varam tikai atzinīgi vērtēt šo darbību, taču ir jādodas vēl tālāk, turpinot mūsu sadarbību, cīnoties pret terorismu. Šie priekšlikumi un, un e, tas, kas ir paveikts, grib arī ļoti augstu vērtēt Monikas Holmajers un Helgas Stevens kundzes e, ziņojumu, tāpat arī 21 e, jūnija ziņojumu. Man liekas, ka tas ir ļoti drosmīgs dokuments bez jebkāda naivuma. Līdz 11. septembrim var iesniegt grozījumus un aicinu pilsētas un pašvaldības iesaistīt plašāk jo tās ir pirmās, kas veido drošības pasākums, un šī loma ir jāatzīsta. Ir nepieciešamas likumīgas un finansējuma iespējas nodrošināt urbānās teritorijas un arī lauku vidas, jo tās ir tās vidas, kas pirmā saskars ar terorisma apdraudējumiem. Runājot par Eiropas budžetu līdz 2020. gadam un nākotnes kohēzijas programmām, Tad ir nepieciešami drošības, iekšējās drošības fondi un to izmantojums. Ceram, ka Eiropas parlamenta deputāti aizstāvēs um, tādu sistēmu, kas veicinās uh, urbāno drošību, iesaistīs vietējos um, aktierus uh, šajā jomā un uh, uzlabos drošību uh, tieši uz uh, vietām ar šiem pasākumiem. Li Eiropas likumdošanā jāharmonizē situācija, jāharmonizē likumdošana arī dalību valstīs, jāizmanto tā pieredze, kāda ir konkrētajās vietās tajā pašā laikā. Cilvēku pamatiesības dzīvei un drošībai ir jāievēro tieši tā, kā tas ir parlamenta ziņojumā veikts mēs atbalstam intergrupas izveidošanu nākamajā uh, sasaukumā Eiropas parlamentā. Un, visbeidzot, mēs ļoti atzinīgi vērtējam iniciatīvu par divu jaunu struktūru izveidu - ekscelences centru uh, radikalizācijas novēršanai un koordinācijas centru uh, terorisma upuru atbalstam. Mēs ceram, ka jūsu darbs arī to atbalstīs. Nicas pilsēta ir uh, uh, ļoti uh, priecīga, ka varēs uzņemt vienu no šīm struktūrām. Projekti, kādi e, ir īstenoti Nicā, ir saistīti arī ar um, projektiem pilsoņiem par labu sniedzot uh, psiholoģisko uh, atbalstu. Tur aktīvi ir strādājusi eh, Nicas universitāte pēc ehm, šo eh, uzbrukumu veikšanas pirms diviem gadiem. Tāpat arī pozitīvā relaksācija un psiholoģiska palīdzība pārvarot psiholoģiskas traumas. Eh, pie šī darba ir Nicas universitāte strādājusi. Un mentālās veselības jautājumi ir ļoti nozīmīgi. Mēs ļoti no, nopietni pret tiem izturamies. Pēc atentātu um, darbība. Um, ir nozīmīgi. Tas ir uh, izaicinājums, izaicinājums, ar kuru jāstrādā 13. jūnijā 2017. gadā. Nīcas pārstāvi iesaistījās uh, Kopenhāgenes šajā pasākumā, kurā piedalījās uh, dažādi speciālisti veselības aizsardzības jomā. Uh, miers, sabiedrība, sabiedrības atbalsts psihotraumām pēc atentāta ir ļoti nozīmīga. Ir nepieciešama sadarbība starp pilsētām, jāspēcina Eiropas un uh, starptautiskās organizācijas. Kopenhāgenes galotņu tikšanās laikā pieņemtie dokumenti uh, ir ļoti nozīmīgi. Nicas pilsētos ir atbalstījusi, tāpat arī piedalāmies pilotu projektos uh, vides um, veselības jautājumos. Uh, Un uh, arī Nica ir uh, atzīta kā viena no vietām, kurā ļoti aktīva darbība tiek veikta, uh, pārvarot postterorisma uh, traumu un psiholoģisko uh, grūtību uh, jautājums. Noslēgumā uh, citēšu Simonu Veju, uh, uh, Veju kas uh, ir Nicas uh, iedzīvotāji un kas bija Eiropas parlamenta priekšstādātāji. Uh, Un uh, viņa ir uh, teikusi, ka jauna iesaisti ir nepieciešama, lai uh, cilvēki vienotos, lai cīnītos pret naidu, pret antisemītismu, rasismu, pret netoleranci. Eiropas valstīm, kas uh, runā par ticību, ir. Uh, uh, iesa un bija iesaistījušies uh, nāvējošā konfliktā, ir spējuši to pārvarēt. Ir jāatzīst Eh, šo gribu, eh, brālību, eh, principu un cieņas apjomu izmantošanai pilnā apmērā. Paldies! Liels paldies, Verlīpa Nadel! Mēs varam aplaudēt jums, liels jums paldies par šo prezentāciju, kas bija ļoti precīza, konstruktīva, pozitīva un arī to, ka pieminējāt Simonu Beju šeit Eiropas parlamentā arī tas ir ļoti svarīgs jautājums visiem eiropiešiem. Un atgādinot arī par viņa eh, jaun, eh, pusauģu vecumu, kas pavadīts necā. Liels paldies, liels paldies par jūsu analīzi, eh, par šo ziņojumu analīzi no komitejas puses. Uh, kas tagad ir saistīts ar kolēģu komentāriem un grozīm līdz 11. septembrim, un liels paldies! arī par jūsu kandidatūru, lai uzņemtu šos divus centrus. Tas ir ļoti godpilni un arī ņemot vērā Nicas pieredzi uh, starptautiskā mērogā un ņemot vērā šo dinamiku. Un, protams, jūs esat burtiski eh, pirmajās pozīcijās, lai varētu būt šie centri šeit. Protams, šeit tas viss netiek izlemts, ne arī parlamentā, bet mēs ar prieku uzklausījām un tagad dodu vārdu Žeraram Deprē, eh, kas ir eh, liberāļu demokrāta alianses koordinators. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze. Sākumā gribētu norādīt jau Pradela kungam, cik ļoti augstu es vērtēju humānismu un arī realismu. Jūsu komentārā gribētu jums norādīt, ka uz mani atstāja iespaidu arī tās dažādās iniciatīvas, ko ir veikusi Nicas pilsētas valde pēc traģiskajiem notikumiem, eh, kas skāra Nicu. Uh, Un sākumā es atzīmēju, ka jūs runājat par pilotu projektu. Man, Maier, tā, tā, tas, ko jūs norādījāt attiecībā uz pilotu projektu, attiecībā uz šo koordināciju kā budžeta komiteja, tā tad um, koordinātu šeit varbūt būtu lielāka iespēja sniegt um, kādu konkrēti, bet divi tehniski jautājumi. Jūs runājāt savā uzrunā uh, par pētījumu un par aprīkojumu, kas ir inovatīvs. Varbūt jūs kaut ko vairāk varētu teikt par publisko telpu. Es zinu, kamera arī, kas cits notiek, ir šobrīd pētījums, kas varbūt dod arī kādu citu perspektīvu. Varbūt augstākā līmenī galu galā runājot par efektivitāti, jūs arī runājāt, un es te terminoloģiju īpaši nepieminēju par to urbāno centru Nicā. Un šeit es gribētu zināt, kas ir tāds šajā centrā, kas būs. Un pēdējais elements ir ziņojumā bažas uh, attiecībā uz uh, Homēras kundze uh, un arī uh, teikto par cietušajiem, par cietušajiem vai upuriem runājot, kas cieta Nicas uzbrukumā. Vai ir eh, kāda pasākuma, kas ir īpaši efektīva, kas ir izveidota, kas ir tie jautājumi, eh, kas varbūt un ko vajadzētu uzlabot un ko varbūt vajadzētu pārcelt arī uz citām valstīm, nevien tikai uz Franciju. Paldies! Lūdzu, paldies, priekšsēdētājs kundze! Uh, liels paldies par jūsu jautājumu! deputāta kungs. Attiecībā uz cilvēkiem, kas strādājuši pie šīs prezentācijas, tā tad jaunais ekipējums, jaunas aprīkojums, tad pirmo jautājumu šodien mēs runājam par uh, urbānās vides aizsardzību un arī runājam par šo novērošanu, par vērošanu šeit, par modrību šajā uh, telpās. Faktiski ir tehnoloģija, kas būtu jauna vai tiktu izmantota. Tā tas nav, bet eh, notiek dažādu tehnoloģiju integrēšana. Jūs šeit minējāt arī eh, kā eh, video kameru. Tās ir izvietotas. Un mēs sas, sākam saskarties ar grūtībām, proti, kas ir Nicas pilsētā arī runājot par uh, Eh, tām kamerām, kas ir mm, eh, sabiedriskajā eh, transportā, kas ir izliktas 2000 šīs video kameras, kur nevar visu to runāt, runājot par jaunām tehnoloģijām, kas tiek izstrādātas kādā pakāpē mapē. Mēs varētu mākslīgo intelektu iekļaut šajā kamerā un nevis eh, šajā eh, video kamerā, kur tu varētu redzēt, bet tie operatori, kas eh, skatās tajā, lai mākslīgais intelekts varētu viņiem dot kādu brīdinājumu, kad viņi skatās to, piemēram, attiecībā uz kādu konkrētu perimetru vai varētu virtuālu līniju skarši kametra, um, kamerā un faktiski, ka varētu aizsargāt to, ka varētu būt attēls, uh, kas parādītos uh, tur, ka, piemēram, šis operators nebūtu uh, tikai tādā situācijā, ka viņš varam, kur viņš varētu iejaukties. Un tipiski uh, par šādiem pasākumiem, kur mēs sakam par kulta vietu aizsardzību un arī um, kapsētu aizsardzību. Arī, piemēram, par monumentiem, kas ir simboliski, varbūt nevien tikai attiecībā uz terorismu, kas ir cietuši, bet kas uh, varētu būt atstāts uz ietekmi, un tā tad gan kulta vietu, gan uh, arī um, kapsētu un skolu aizsardzība ļoti jūtīgs jautājums. Tas ir aspekts par mākslīgo intelektu. Vēl viens jautājums, par kuru mēs vēlētos, bet es prasītu uh, le, uh, Francijā likumdošanas attīstību, uh, ka būtu iespēja izmantot zināmos apstākļos sejas atpazīšanas iespējas. Šodien uh, Eh, tās videokameras pēc definīcijas, kas ir lielākā daļa no videokamerām, kas ir izvietotas Nicā, tas ir pēc definīcijas, bet uh, attiecībā uz to, lai uh, tā fotografija, kas ir uh, šī seja, kas ir vai nu tiesa iestādē vai izlūk iestādē, lai tā būtu iekļauta šajā videokamerā un tā, lai kamera varētu izšķirt šo seju. Uh, un attiecībā uz likumdošanu. Uh, šeit nav nepieciešams, lai šī uh, iespēja tiktu aktivizēta visu laiku, dažos gadījumos, bet, piemēram, ja ir aizdomas par kādas personas klātbūtni, tā lai mums būtu iespēja zināt, kāpēc šī persona uh, ir šeit, bet, piemēram, uh, šīs videokameras, kas ir municipālajā rīcībā, lai tās būtu valsts iestādes ziņā, tā lai uh, varētu efektīvāk to visu izmantot. Uh, Šis ir juridisks, nevis tehnoloģisks jauninājums. Mēs iekšlietu ministram jau 16. gadā uh, nācām klajā ar to, kā tas funkcijā, bet šodien Francijā nav no juridiskais ietvers, kas ļautu to izdarīt. Un bez tam ir arī tādi uh, izmēģinājumi, kas ir saistīti ar jautājumu, kas ir smagi. Uh, Eh, tā tad eh, video spēles attiecībā uz uzraudzību, kas tiek konstatēts, ka varētu uzraudzīt vietu, eh, kur ir visi dati, kas varētu tikt savākti par pilsētu drošības jomā un ne tikai jautājumi ir attiecībā uz šo apritu un, protams, jautājumā par izvietojumu, un tas ļautu uh, gūt tādu kopīgu skatu par visu pilsētu, uh, dotu iespēju redzēt to, kā arī varētu gan uh, atkritumus, gan dažādas citas lietas, un tā tad visu to varētu redzēt, lai varētu gūt uh, to informāciju no diviem tūkstošiem video kameru, lai varētu gūt visu šo informāciju tā, lai tas notiktu tā, lai gan rīzē pastāvīgi būtu arī Nacionālas policijas klātbūtne. Uh, attiecībā uz tām vietām, ko pārvalda eh, pilsētas valde. Bet attiecībā uz lieliem pasākumiem, kas varbūt ne a priori ir veidot, bet kas varētu būt kā riska faktors arī, lai varētu izvietot tehnoloģiski visus pieejamos līdzekļus, kas ir pieejami šeit gan um, raidīšanas, gan video, uh, lai šie glābšanas un drošības dienesti arī kas Eh, arī, piemēram, Francijas eh, teritorijā ar armiju un patrulis tiek izmantotas, lai nodrošinātu drošību, lai visi šie būtu pašvaldības vietā. Tas ir kas novatorisks, un tā ir inovācija, eh, kas ir izvietotas vietas, tā ir realitāte, nacionālā policija, lai varētu tikt izmantot tad, kad ir nepieciešams, un ja jūs gribat. Uh, Tātad šīs pilsētas, tādas kopīgas uzraudzības centrus, tas ir tas, ko, pie kā mēs strādājam, un ideja ir saistīta arī ar projektiem, kas ir Nicas pilsētā, proti, lai veidītu tādu uh, uh, policijas uh, hoteli un arī Nacionālās policijas spēkiem, ka mēs piekrīt tādu hipervīzijas varētu centru, kur šie uh, operatori varētu gūt atbilstošu informāciju, lai varētu nodrošināt uh, gan sasaisti šai informācijai, gan visu citu, jo dažkārt ir ļoti grūti viņus apvienot pie viena un tā paša galda tajā pat zālē. Par cietušajiem runājot. Uh, Um, tā iepriekšēji varētu teikt, mēs ļoti pieticīgi esam šajā jautājumā, tāpēc, ka tas, ko es varētu jums norādīt, tas viss ir kopēji, bet, uh, protams, ir individuālas sāpes. Katrai uh, no šiem cietušajiem arī ir ģimenes, kas zaudē vienu, divus līdz pat sešiem ģimenes locekļiem. Tas ir tāds kā ģimenes pasākums, un faktiski šeit tas skar visus šos cilvēkus. Un individuālās sāpes To var eh, tikai dziedēt ar laiku, bet es domāju, kā attiecībā uz institūcijiem šeit vaj vajadzētu katram cilvēkam būt šai pavadībai, bet attiecībā uz kolektīvam iespējām vai līdzekļiem šeit. Uh, par Nicu runājot, protams, te bija vienkārši briesmīga visa tā katastrofa. Uh, eh, de, uh, 84 cietušie, kas gāja bojā, un šobrīd uh, 86 uh, cietušie šajā atentātā. Mēs esam zaudējuši divus cilvēkus, kas tika ievainoti un kas uh, gāja bojā pēc tam pēc šī atentāta. Attiecībā uz medicīnas jautājumiem šī glābšana, tas viss darbojas, bet vēl viens jautājums, tas ir, lai pavadītu to personu, kas ir cietušais, vai nu fiziski vai nē, ir psiholoģiski cietušie. Viņiem arī vajadzētu definēt vēl plašāk. Uh, tās personas, kas ir saistīts ar cietušo, varbūt cilvēks, kas vairs nav šajā cietušajā statusā, bet arī attiecībā uz psiholoģiskiem jautājumiem. Tas, kas notiek šobrīd, tas jau nav pietiekami attiecībā uz šiem cietušiem un šajā jomā mums ir jādarbojas tāpēc, ka uh, masveida uh, atentāti, kas jau kļūst par ikdienu, diemžēl arī citās Eiropas uh, pilsētās, nevien tikai Nicā bija cietušie, uh, Mēs netrīkstam aizmirst mm, arī citu šos gadījumus, bet mēs redzam, ka mēs šeit tikai mācāmies. Mēs mācāmies, kā pavadīt šos cietušos ar pēc traumatisko stresa cietušās personas, ar, piemēram, tādas konsultācijas vietējas arī psiholoģiskās nicas cilvēkiem. Un šodien uh, Ir cilvēki, kas konsultējas burtiski pirmo reizi e, psihiatriem, psihiatriskā dienestā, tas ir ņemot vērā Nicas atentātu, un faktiski viņa šos e, pāris gadus to visu cietuši tikai pati, un viņa tiešām ir ļoti lielā mm, e, emocionāla situācijā un nestigmatizācija. Uh, tādu centru atvēršana, kas būtu ļoti draudzīga, ļoti pateicīga šiem cilvēkiem, tas notiek tāpat arī uh, ir kolektīvs pavadījums, varētu teikt, kā šeit, kā es teicu, attiecībā uz tiem pārpalikumiem, bet arī respektēt burtiski katru cilvēku, kam izgājis cauri šodien psihiatri un psihologi darbojas šajā jautājumā, bet viņi saka, ka vēl daudz kas ir jāmācās. Uh, Jā, eh, protams, ka visu var uzlabot, bet es domāju, ka šodien, jebkurā gadījumā, man ir tāda sajūta, un šeit es runāju par Nicas pilsē, bet faktiski eh, visi eh, tie, kas ir šajā situācijā, ir arī pilsētas, gan psihologi, gan ģimenes ārsti un tam līdzīgi visi E, pieņem to, ka viņiem ir jāapmācās jau runāt par psihotraumatismu. Tas ir jautājums, kur nepieciešama izvērtēšanas līdzekļi, tāpat arī ārstēšanas līdzekļi. Mums vēl ir nepieciešams padziļināt šo informāciju un to zināt. Bet psihotraumatisms, tas jau nav tikai uh, terorisms, bet šī. Izturība uh, pilsētai tam ir jāparādās gan terorismu jautājums, bet arī pēc tam attiecībā uz visiem citiem gadījumiem. Uh, Un pēc Kristiāna izdrauzē arī tāda um, informā, um, apmācība, kas ir um, pašvaldības darbiniekiem. Jo, protams, tie, kas uh, bija cie, pirmie, kas bija iesaistīti, bet arī tas traumatisms, kas vēl pa, var pastāvēt, uh, tas ir jārisina. Un tas, kas ir saistīts ar tādu instrumentu kopuma veidošanu, uh, tas viss būtu ļoti nepieciešams. Jā, mēs ļoti uh, Eh, labelīgi raugamies uz tādas vietas izveidi, piemēram, ir ilustrācija vakara, diemžēl vai par laimi, Francija uzvarēja pusfinālā. Jā, tāpēc es saku, jo tas bija, milzēt, tas ir par laimi vai par nelaimi. Bija uh, tūlītējā klātbūtnē eh, pie promenāda Dezanglēs, uh, kur bija šeit, kur bija šeit mašīna, tas burtiski tika uh, um, redzēts, un faktiski 30 bija ievainotie. Situācija Nicas iedzīvotāju šis nemiers. Uh, bet šis uzmanības līmenis ir augstāks, un tāpēc mēs sakam, ka tiešām tāda ilgtermiņa pavadījuma nepieciešama šiem cilvēkiem, jo arī psihiatrijas palīdzība, kas nepieciešama ir bērni, kas varbūt tur eh, nebija eh, tajā atentāta brīdī, bet sieviete bija vēl grūtniec tajā laikā, un šie bērni, eh, kam joprojām ir problēmas, un bērni ved šo bērnu pie speciālista. Viņa saka, es nezinu, kas tas ir. Ģimenes terapija ir izveidota, lai ārstētu, un tie ir jautājumi uh, saistībā ar psihiatriju un epigenētiku un citas lietas. Uh, Eh, un varbūt tas DNS ir nedaudz savādāks nekā vecākiem, ņemot vērā šo traumātismu. Vēl daudz kas ir jādara. Eh, domājot uz, par darbību uz vietas, mēs esam eh, klāt, ja ir kāda problēma, tā ir Francijas tradīcija, varbūt citiem, nu, es nezinu, bet uh, Uh, pie uh, tuvākajiem persona vēršas, un kas ir tuvākais šeit pie šīs tuvākās varas, tā ir pašvaldība, tāpēc teroriska uh, teritoriālām organizācijām ir ļoti svarīga loma šeit spēlējama. Liels paldies par šo prezentāciju, un liels paldies arī par šo norādīto ceļu, to, ko jūs paskaidrojāt. Uh, Um, runājot par šo briesmīgo traumatismu un arī tas, ko jūs minējāt kā piemēru attiecībā uz bērniem, kas vēl nebija piedzimuši tajā laikā, lai gan šis nemies, uh, šī nervozitāte kopumā tā lieta tā ļoti ir klāt. Uh, tā pastāv Francijā, tāpat kā arī citās dalībvalstīs. Liels paldies! Uh, tagad dod vārdu līdz referentei Monikai Holmējere Lūdzu. Vispirms, eh, ceļamā priekšsēdētājs kundze, es gribētu pateikties Pradākungam, ka viņš šodien eh, ir pie mums un eh, atbild ne tikai uz mūsu jautājumiem, bet vienkārši sniedz arī ieteikumus, kurus mēs arī varam ņemt vērā un kurus mēs labprāt iekļausim savā darbā. Sākumā es gribētu pieminēt, jūs pieminēt Simonu Vēju. Kā jūs droši vien arī lasījāt ziņojumu, es ļoti vēlētos, lai Simona Vēja ar viņas vārdu tiktu iedibināta arī balva Eiropas līmenī, tā šī balva pastāv, un uh, tas būtu labi, ka būtu šī balva par to, ka būtu tā par integrāciju, par iekļaušanu sabiedrībā, par integrācijas panākumiem un uh, labas uh, kopējas dzīves. Uh, panākumiem, un to Eiropas līmenī vajadzētu izcelt, un lai tas nebūtu kā tāds uh, blakus produkts uh, Eiropas darbā, bet uh, ka to vajadzētu tiešām arī pacelt Eiropas līmenī, lai tas būtu kā simbols. Tā ir ideja. Uh, ko vajadzētu īstenot, un to, protams, vajadzētu detalizētāk, iz, konkrētāk izstrādāt, un mēs būtu ļoti pateicīgi par jebkuru veidu ieteikumiem un ierosimiem. Personīgi es patiešām esmu pārliecināta par to, ka tieši šajā jomā prevencija, radikalizācijas novēršana, tāpat arī godīgu iespēju sniegšana visiem – pilsētās, pašvaldībās, kopienās. Protams, ka to no augšpuses tā nevar uzlikt kā struktūru, un kaut kādā tas uh, ir panākams tikai strādājot uh, uz vietas, apakšējā līmenī, lai visvairāk uh, ar panākumu vainagotais sēža nav no augšas uz leju, bet no lejas uz augšu. Tādēļ es augstu vērtēju to darbu, ko esat veikuši Nicā. Nici jau vairākus gadus ļoti labi pazīstu, un zinu, ka šāds darbs ir. Uh, ārkārtīgi grūts, bet es šeit saskatu arī izmaiņas, kas ir notikušas Nicā, kas daļēji arī citās pilsētās, daļēji arī jau pirms mēnešiem šis, šis izmaiņas ir notikušas vai pēdējo gadu laikā, vai pašlaik notiek praksē. Gribētu no jums labprāt arī uzklausīt uh, atsauci. Es domāju, ka ļoti svarīgi būt ļoti jūtīgiem un saprast, kādas pazīmes jau agri liecina par to, ka jaunieši attīstās negatīvā virzienā, vai tās ir sociālās sistēmas, vai tas ir sadarbībā ar ģimeni iespējams, vai apvienību brīvprātīgo darbā to var konstatēt. Un es gribētu arī uzdot jautājumu, kā šīs atziņas, kuras izriet no šiem procesiem pilsētās, laukos, kā to labāk varētu vēl ņemt vērā Eiropas līmenī, Eiropas apmaiņā, kādi labi modeļi varētu būt no Nīcas, no Mehelenas vai no citām vietām Eiropas Savienībā, kā to visu padarīt pieejamu citiem Eiropas Savienībā un caurskatām, jo bieži vien tie, kas strādā uz vietas, viņi jautā, griežas ministrijās un saka, varbūt jūs mums varētu palīdzēt, mums ir šādas problēmas, un ministrijas eh, arī nevar visiem atbildēt vienmēr un visiem palīdzēt lai nebūtu tas viss eh, tādā nejaušības kopsakarā, bet sistemātiski attiecībos policiju, to mēs jau tagad esam panākuši, ka ir sistemātiska informācijas apmaiņa. Mēs domājam par eh, savietojumiem nevis pēc tam, bet mēs strādājam, tas tā būtu. Mēs strādājam pie tā, ka informācija ļoti ātri tiktu nosūtīta, ka informācija ļoti ātri sa sasniedz dalību valstis. Kaut ko līdzīgu varētu arī pozitīvajā pusē panākt integrācijas eh, jomā un kaut ko līdzīgu, kas varētu iedomāties arī uh, kā varētu darboties veiksmīgi modeļi sociālajā darbā, brīvprātīgo darbā, integrācijā, tikko ieceļošiem migrantiem vai arī strādāja pie problēmām otrajā paudzē migrācijā, kā mācīties no kļūdām, kas ir izdarītas agrāk un uh, kuras ir mēģināts novērst. Uh, jā, arī Francijā šīs priekšpilsētas, mums Vācijā to sauc uh, par uh, tādas no-go uh, pilsētu rajoni, kur vispār ne, nevar tā droši doties uz turienu. Katram ir savas problēmas, un, uh, un uh, nevienmēr tās risina, vai nu nepareiz saprast tolerances dēļ, varbūt arī tādēļ, ka tad ir uh, jāuzsāk tās nepatīkamas sabiedrības diskurs, diskusijas. Un Maita pirms tam jau arī izcili pieminēja Tie no mums, kas vēlas eh, brīvu atvērtu sabiedrību, tas mums vienmēr ir šķietas negatīvi, bet tomēr mēs kā sabiedrība kopumā par to visu neesam vērsušies. Un tur gribētu labprāt dzirdēt jūsu nostāju vai idejas ierosmes no jūsu puses. Jo es gribētu savu ziņojumu eh, vēlreiz eh, pastiprināt un veidot mērķiecīgu, ņemot vērā papildus informāciju question. Paldies par šiem ļoti sarežģītajiem jautājumiem, ar kuriem mēs saskaramies. Lūdzu, jums laiks atbildēt. Nu, es tā ļoti pieticīgi atbildēšu, jo, zinot visu šo jautājumu, mēs varam būt tikai liecinieki noteiktiem, noteikumiem jautājumiem. Un jautājums par to, kā mēs uh, uz šo jautājumu atbildam un kāda ir uh, radikalizācijas jautājums. Nu, nu tad uh, šie preventīvie jautājumi arī ļoti, ļoti nozīmīgi, kas nozīmē, ka visas uh, pašvaldības, visas vietējās pašvaldības veido kaut kādu savu risinājumu. Mēs Francijā pārstāvam šo sekulārās valsts principu. Vēsturiski izveidojies tā bija uh, republikas atbild uz uh, katoļu uh, ļoti spēcīgo uh, iespaidu, un uh, pat labam tas arī ir uh, saglabājies uh, mūsu pilsoņu domās. Uh, Bet mēs redzam arī, ka mēs eh, šo laicīgā principa, eh, pamatprincipu izmantojam, nu, to nevar eh, tikai no tā atteikties, un tas ir ļoti nozīmīgs princips. Deklārā valsts un Francijas, tikai Francijas vēsture veido ietvaru, kas ļauj katrai reliģijai dzīvot kopā, kamēr ir šis um, vienotais pamats, uh, uz kur balstīties. Ja atcauc uz Simonu Veju, tā ir uh, arī Nicas pilsētas uh, vēsture. Nicā viņas vecāki paglābās, bet viņu nelaimīgā kārtā tur arestēja. Tātad Nicas vēsturu un Nicas pilsoņu uh, zināšanas parāda arī to, ka nu, būtībā cilvēki, kas bija jūdaismu reliģijas pārstāji, viņus arī arestēja Nicā un izsūtīja līdz ar to Simons Vējas pieredze ir ļoti, ļoti sarežģīta. Kādu dienu jauna meitene, kas bija licejā, uh, Nicas uh, meiteņu licijā. Uh, prof, pasniedzējs teica, labāk būtu tā, ka tu um, rīt nenāktu uz, uz skolu, jo varētu būt problēmas. Un uh, tā tas arī notika, viņu uh, arestēja uh, reiz uh, atnākot uz skolu. Līdz ar to tas jautājums ir tāds ļoti, ļoti uh, īpašs. Kā veidot dzīvi kopā? Tas ir ļoti īpašs jautājums strādājot Nicā, jo Nica ir arī migrācijas pilsēta. Tādēļ, ka Nica ir vidusjūras pilsēta, vidusjūra ir tā vieta, kur notiek cilvēku kustība. Tāpat arī migrācijas pilsēta, jo ir bijuši dažādi migrācijas viļņi, arī ļoti nozīmīgi, ja jūs uh, skatieties uz Nicas iedzīvotāju, kas ir dzīvojis 5-6 paudzes, tad šim cilvēkam būs ļoti īpaša vēsture Nicā dzīvojot pamatiedzīvotājiem. Nu, katrā gadījumā ir šīs vienotās vērtības un vēlme dzīvot kopā, kas veido pamatprincipus. Un mums jābūt ļoti vērīgiem arī tagad pārdomājot par šiem tematiem, par kuriem šeit runājam un um, gatavojoties uzstāšanās reizē šeit, pēc atentātiem Parīze uh, un uzbrukumiem Čārlī uh, Hebdo uh, laikrakstam 2015. gadā satikāmies, lai 15 pasākums pieņemtu cīnītos pret terorismu uzbrukumiem. 15 kopā četri īpaši, četri apliecības skolniekiem, respektīvi skolniekiem programmu, lai strāstītu uh, par vēsturi un uh, pamatprincipiem. Viens uh, nākamais uh, asociācija, kas uh, strādā ar bērniem uh, pēc uh, skolas, uh, organizējot viņu darbību, uh, lai uh, Uh, novērst to, ka ir tādas asociācijas, kurām nav finansējuma, kas varbūt neatbalsta arī uh, republikas pamatprincipus un citus. Tāpat arī uh, īpaši, um, lai sekulārs valsts uh, pamatprincipu skaidrošana, uh, uh organizācija sal, uh, sauc uh, Alpa Maritim Fraternitē, kas veicina dialogu, tad, kad to vēlamies, tad, kad tas ir nepieciešams arī pilsēta ielūdz dažādu reliģiju pārstāvjus, armeņus, musulmaņus, kristiešus, pareizticīgos, lai runātu par ļoti būtiskiem jautājumiem, par drošību un par citiem. Tāpat arī 14. jūnijā organizēta īpaša ceremonija Uh, tiem, kas vēlas piedalīties, uh, jebkuram, kas uh, pārstāv dažādas reliģiskās plūsmas un vēsmas, var, to nav pienākums, bet ir iespēja izteikties. Un tāpat arī ceturtais saruna rauns. Tā ir sociālās kohēzijas spēcināšana, iesaistot pilsētas pašvaldību pārstāvis, sadarbojoties ar dažādām asociācijām sporta un kultūras jomā. Uh, jauniešu asociācijām un arī um, jauniešu organizācijām uh, tajās priekšpilsētās, uh, kurās nu īsti nezinu, kā tās pat uh, īsti nosaukt, bet, nu, ir, jā, strādā ar šiem cilvēkiem. Varbūt, ka viņi vienkārši ir mm, zuduši no kāda um, redzesloka. Un tikpat nozīmīgi ir arī tie jautājumi. Ko veids pašvaldība? tie ir orientēti uz šādām ātri atpazīstamām zīmēm. Ļoti Nicas pilsēta organizē pasākumus skolniekiem, organizējot kultūras sporta pasākumus bērniem pēc skolas, veicina asociāciju darbību, kas starpojas sporta pasākumu organizēšanas jomā. Tāpat arī Piemēram, ja bērni ir pēduši pusdienās, tad aicinam viņus vēl palikt pēc skolas stundām ēdnīcā, lai varētu gan ieturēt pusdienas, gan arī vienkārši būt kopā, izglītojot personālu iesaistās pašvaldību pārstāvji, iesaistās citi, lai atpazītu uh, tādas, nu, teiksim, tādas uzvedības pazīmes, kas nav vēl pārkāpums, bet dažkārt, nu, teiksim, arī ēdienu izvēle un ēdienas ir tāda tā kā zīme vai, vai kā bērni izturās, ir zīme tam, ka, nu, kaut kas nav kārtībā, arī kaut kas varbūt ģimenē nav kārtībā. Piemēram, seši bērnu, sešu gadu vecs bērns neļāva Um, citiem bērniem uh, pie viena galda ēst kaut ko un teikt, tu, nez, tu nedrīkst to ēst, tā viņš teica. Sešgadīgs bērns nezin kā, kādēļ, uh, bet, nu, teiksim, um, ir skaidrs, ka viņš ir eh, indoktrinēts. Varbūt, ka tam ir labi uh, iemesli, bet varbūt, ka tie iemesli ir gluži nepareizi. Un ja mēs, vai bīstam, un ja mēs apmācam mūsu uh, personālu, tad tas ir liels solis. Ne, ne jau viņi ir kādi slependienestu darbinieki vai kas tāds, bet vienkārši viņi ir izglītoti, lai atpazīstu dažādas jautājumas. Nu, pirms 2016. gada man bija vārda, un visur, kur es gāju, es teicu, ka visi tiem, kam ir vārda, nav teroristi. Līdz ar to, nu, teiksim, dažādu ziņu atpazīš, atpazīšana, arī tāda vāja izteikti ziņu, zīmju atpazīšana ir uh, nozīmīga. Nu, e, ja sievietē ir galva sagatas e, vai galva lakats, galvas lakats, tas nenozīmē, ka tā ir provokācija. Bet, e, ja to konverģējot skatu ar dažādiem citiem signāliem, varbūt, ka vajadzētu būt vērīgiem. Un es domāju, ka vērīgums tam ir īpaši nozīme šajā pilsētā. Un ko darīt ar šo informāciju? Mēs to neizvērtējam tieši, jo uh, nu, tam jāveic centralizēti un apzināti un zināt. Mūsu zināmajā perimetrā ir jāizvēlas un jāstrādā ar tiem faktiem, kādi ir. Dažkārt šie uh, fakti ir ļoti nozīmīgi, un, un uh, mums ir jānovērtē skaidri tās uh, briesmas, ar kurām saskaramies, uh, teiksim, arī uh, vai šī informācija jādod kaut kur um, tālāk, un, un no kuras arī pēc tam vairs nu, nav tādas īstas atgriešanās prokuratūrai vai policijai līdz ar to. Nu, ir um, cilvēki, kas uh, ir dažādos uh, sarakstos, kas ir uh, ar radikalizācijas uh, risku konfrontēti, jo uh, Mums nav, teiksim, tādas kapacitātes visus šos cilvēkus uzraudzīt. Ja, piemēram, ir netipiska uzvedība vai vadarība skolā, piemēram, kāds maz jauns zēns tā uz durvis vai kāds no šīs ģimenes nolēmja vairs neiet peldēties baseinā, no šīs ģimenes. Tie, tās ir tādas zīmes, kas ir, nu, teiksim, ka šī informācija varbūt citādāk kvalificēta to saņemot. Nu, ideja ir Tad, protams, ka sociālais darbs ir absolūti nepieciešams. Bet, kā jau šeit teicu, jautājumi jāskat ļoti delikāti un kā savienot drošības un brīvības pamatprincipus. Vai esam gatavi atteikties no daļas drošības, lai brīvība būtu plašākā apjomā vai otrādi? Uh, kāds ir ļoti uh, skarbi teicis, nekādas brīvības, brīvības uh, ienaidniekiem. Vai tik tālu ir jādodas, bet vai vedam kāru, ko neesam gribējuši? Un kā darboties? Nu, man liekas, ka nā, nevajadzētu būt arī uh, pavisam naiviem. Un tas, kas ir kā pieņemts lēmums un kā demokrātisks lēmums iesaistīts, izvērtēts, pieņemts, uh, Man liekas, ka tie ir tādi apstākļi, kas varētu uh, attaisnot likumdošanas uh, izmaiņas. Likumi mainās. Jāaizstāv līdz pilsoņu uh, drošība un brīvība. Mainīsimies uh, brīvības instrumentu izmantošanā. Un es kā pilsētas domas pārstāvis, uh, nu, uh, vai dodamies tālāk vienkārši tikai par uh, liecināšanu. Tātad ļaujiet mums izglītot, ļaujiet mums darīt to, ko darām, lai sniegtu jums informāciju, kas ir nepieciešama, un veiksim dialogu par šo in in informāciju. Tātad atentāti ir notikuši tur, kur uh, pilsētas domē ir kompetence. Jaunie uh, bērni, jaunieši ir mūsu skolās, mūsu sporta klubos, mūsu uh, E, ēdnīcās, viņi uztur šeit. Ja mēs nezinām, nevaram viņiem palīdzēt. Un uh, tas nenāk pa labu sabiedrībai. Paldies! Paldies! Jūs jau burtiski divas vai trīs uh, reizes uzsvērāt savā atbildē uh, par jautājumu attiecībā uz to, ka jūs esat pieticīgi. Un šeit attiecībā uz priekšlikumu, protams, tas ir ļoti interesanti attiecībā uz visām Eiropas pilsētām, lai cīnītos pret apdraudējumu, un kā jau jūs to pasvītrojat, arī ar ļoti lielu atbilstību šīs parādības cēloņus. Jūs minējat, kas ir cits jautājums un priekšlikums, ar kuru jūs nācāt klājā atbildot uz jautājumu. Uh, Es domāju, ka Anna Marija Karaca bilde ir jautājums. Paldies! Es gribētu pirmām kārtām uzteikt mēru un pateikties uh, par šo vēstījumu un par šo liecību, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Jūs zināt, ka Stokholmas pilsēta, diemžēl, ir arī uzbrukumā cietusī, varbūt ne tik lielā pakāpē kā uh, Nica, bet tā vai tā uh, cietušo vai bojā gājušo ir pārāk daudz jebkurā gadījumā, un tāda iespēja, kad jūs runājat par praksi, par pieredzi, par līdzekļiem, par sadarbību attiecībā uz nākotni, tas viss ir ārkārtīgi vērtīgi visai Eiropai, ir tīpaši mums, un visas tās programmas, kuras jūs minējāt, starptautiskā sadarbībā, publisko vietu aizsardzība, drošība, derekalizācija, pilotprojekti, projekts, apmācība, pašvaldību darbinieku apmācība, tas viss ir ārkārtīgi vērtīgi un tīpaši ilgtermiņā es domāju, ka jūsu attieksme ir ārkārtīgi svarīga, domājot par darbu, kur jūs veicat uz vietas ar vietējo sabiedrību. Šeit šī ir šis ir ļoti tāds uh, svarīgs jautājums, lai Eh, nedemonizēt varbūt jautājumu attiecībos kādu etnisko grupu, identificēt arī runāt par bērniem. Tas darbs, ko jūs pie bērniem darat, tas ir ārkārtīgi izcili. Eh, mēs esam ļoti lielā mērā iesaistīti par bērnu cietušu aizsardzību un arī par radikalizācijas uh, profilaksi bērniem. Uh, radikalizācijā arvien vairāk tiek uh, iesaistīti bērni un pusauģi, kas ir arvien jaunāki, eh, kas varbūt paši nav atbildīgi par to, bet šeit eh, varbūt politiskā ziņā vēl ir svarīgs jautājums, vismaz man ir svarīgi Eiropā, eh, kurā ir ekstrēmisms, dažas vismaz no dalību valstīs ļoti daudz runā par drošību, par mūsu pilsoņu aizsardzību no terorisma, no islāmas, no nelegālās migrācijas un runāt par visiem šiem jautājumiem arī tā. Tas mērķis, kuram mēs pilnībā piekrītam, protams, tas ir aizsargāt mūsu pilsoņus, tas ir mūsu pienākums, mūsu atbildība, bet es domāju, tas, ko jūs norādiet, ka. Uh, Eh, ir jādomā par ilgtermiņa un īstermiņa darbu, ļoti skaidru noteikti visi tie līdzekļi, kas ir demokrātiskā un likumīgā valstī, tie līdzekļi, kas ir doti mūsu rīcībā. Un arī par eh, Monikas un Stīvena darbu, to, lai pastiprinātu visus Eiropas sadarbības līdzekļus, visas struktūras, visas iespējas kopīgam darbam. Uh, Tas parāda, kādā veidā tas ceļš, uh, ko norāda ekstremālie uh, labējie, ka tas varbūt ir slikts ceļš attiecībā uz Eiropas Savienību, uz Eiropu. Uh, šeit es saku, ka tiešām arvien vairāk kalpo, lai cīnās pret terorismu, bet arī runājot par reliģijām, par vienu, par otru, par kristijā, kristīgo reliģiju un citādi. Tas ir nepareizais ceļš. Uh, ja to salīdzināt eh, darbībā ar īstermiņu un ilgtermiņu, es domāju, ka šobrīd Eiropā ir šāda, bet jautājumi ir svarīgi, ir svarīgi pat arī politiskā līmenī. Paldies! Liels paldies! Anna Marija, šis ir jautājums. Nē, tas nebija jautājums, viņa saka. Priekšādātājai es domāju, ka tas tomēr ir jautājums, tā ir analīze, eh, kas ir veikta. Un tā tad noteikti jūs varat arī varbūt rēģēt uz šo politisko konstatējumu, bet eh, tā vai tā tas tomēr ir jautājums, kas ir pēc būtības. Jūs teicāt, ka jūs esat pieteicīgs, bet jūs, protams, mums ļoti uh, noderīgu skaidrojumu devāt. Pris. Jā, uh, tad reakcija attiecībā uz jūsu teikto. Uh, Es domāju, ka nekādam ekstrēmisms nav uh, risinājums. Es domāju, ka tas ir terorisma mērķis, jo, kad mēs runājam par terorismu uzbrukumiem Eiropā, n, uh, nav tāda um, Eh, terorismu, kas būtu tikai vienā vietā vai tam līdzīga, ka viens no galvenajiem cietušajiem Nicas eh, uzbrukumā tā bija sieviete, kas bija, eh, kam bija lakats galvā īpaši. Tā tad visi ekstrēmisti trūk cilvēkiem. Tā jau nav tikai viena mūsu sabiedrības daļa, kurai tiek uzbrukt. Tāds ir modelis. Un, uh, Es domāju, ka neviens ekstrēmisms ne tāds, kas paredz to, eh, kas saka, ka problēmu risināt būtu ļoti vienkārši, vienkārši noslēdzam visus robežas ar iekšēja, arī eh, pasi ieviešam tur un tam līdzīgi, tā kā es eh, tiešām domājot par kaimiņiem, nu tas ne pie kā nevar novest, tas jau nav risinājums. Mēs nedomājam, ka tas būtu risinājums. Uh, attiecībā uz tādu formu, kas teiktu, nē, viss tiks noregulēts, tas ir tikai laika brīdis, kura mēs ejam cauri. Arī tā tas nav. Ekstrēmisms ir bīstamība, un attiecībā uz bīstamību arī tā radikalizācija vai deradikalizācija veiktā, par tiem viedokļiem mums būtu grūti tālāk par liecībām. Uh, Nicas pilsēta eh, kopš 14. jūlija pirms diviem gadiem šeit ir grūta eh, situācija, tātad pēc 14, nē, 12 dienas pēc tam bija tā eh, paramēla uzbrukums attiecībā uz pēdējo tiešo cietušo Nicas uzbrukumā. Un šeit jau cilvēki sakat, ka iekļaut to un tālāk tie, kas vēl prasa ko citu. Un šeit mēs redzam patiesu radikalizācijas fenomenu. Un šeit tas, ko mēs redzam uz vietas, uh, tas ir mūsu pienākums, protams, iet, doties uz vietas un tikties ar cilvēkiem, kas grasās. Um, tikt radikalizēti, bet kas vēl pagaidām nav pārkāpuši noteikumu šajā ziņā, bet uh, risinājums nav tāds. Risinājums ir strādāt kopīgi, proti uh, runājot par formulējumu, kas varbūt ir tieši pateicis, kas ir šokējoši un politiski arī, mēs nevaram vinnēt uh, karu. Uh, te kā ir kāda vienlīdzekļa mūsu modelis, ja mēs tam ticam, ja mēs tam piekrītam, arī tam, ko mēs gribam dalīties, protams, tās modelis ir jāaizsargā un jāaizsargā ar tādu metodi, kas ir atvērta proti. Uh, kas ir šajā kopīgajā paktā, kas mums visiem ir tādā um, modelī, eh, kā cīnīties, kā uh, gatavot šos tiesību aktus un šīs diskusijas šeit, uh, kur mēs runājam par Eiropas tiesībām, tādas steidzamības pakāpe, kad mēs runājam par um, ārkārtas situāciju, kur nepieciešama ārkārtas līdzekļi, tātad uz la, eh, tā ir pagaidu un tā ir jāizvērtē. Nekāds ekstrēmisms nevar būt risinājums. Tas, ko mēs redzam teritorijās, tas ir, ka radikalizācija var notikt attiecībā uz visiem, tāpēc ir svarīgi, lai uh, piekrītot modelim un, lai dalītos ar šo modeli un arī domājot par efektivitāti, ir nepieciešama līdzekļi, ko saprot iedzīvotāji, jo risks, ka varbūt iedzīvotāji daļā varbūt liekas, ka kaut nekas nenotiek, tad e, šie cilvēki vai nu tiek radikalizēti, vai varbūt sliktākā forma radikalizācija, ka mēs paši risināsim šo problēmu. Uh, Un uh, attiecībā uz Nicas pilsētu tas lepnums, kas ar un ko re, uh, republikas prokurors arī teicis, nebija nekāda uh, noziedzības pastiprināšana, uh, ne uzbrukuma arī kopienā pēc 14. jūlija, lai skaidri norādītu arī to, uh, kā uz musulmaņu kulta vietām vai arī musulmaņu grupēšanas vietām arī nebija tāpat kā uz uh, Izraēlas vai kristiešu. Tā tad bija tāda pati tendence, tāda pati statistika. Tas norāda uz to, eh, ka risks, ne par to, ka persona, eh, kas var tikt manipulēta, kas ir vāja un rieģējot, varbūt šeit ar mašīnu uzbrauc eh, virsū cilvēkiem līdz ar to. Es domāju, ka nepieciešams, lai mēs pieņemtu uh, ka varbūt eh, runājot par šādu atentātu arī parādītu spēku un apņēmību, nevien tikai vārdus, arī veidu, lai parādītu, eh, ka ir vēlme aizsargāt kopīgo modeli, jo mēs radīsim šādu vietu, un šeit es palielinu šo panorāmu, ja mums vairāk nav modelis, ko mēs aizstāvam, tad modelis nebūs, bet šāda aizsardzība teiks tāda, ka citi izmantos tās metodas, kas netiks regulētas vairs, un es domāju, ka ir nepieciešams daudz vairāk, un arī e, Francijā varbūt panākumi nav tik tāda ļauta mēriem, kas saskaras ar līdzīgām problēmām Eiropas teritorijā, lai viņi varētu nākt tieši, arī strādāt tieši kopīgiem spēkiem. E, man ir daudz, arī vairāk tēmu kopīgu ar tām pilsētām, kurās ir bijuši atentāti, e, un runāt arī par cietušiem, šis ir jautājums. Uh, ar kuru saskars cilvēki vai nē. Te nevajag konfrontēties, bet ir nepieciešams domāt par pamatjautājumiem. Ir jārunā eh, gan ar mēriem, ar valsts iestādēm. Tas nenozīmē konfrontēties ar problēmu, bet es domāju, ka ir konkrēta urbāna uh, dimensija terorisma radikalizācijā, bet terorisms notiek ne jau tikai pilsētās, bet pamatā uh, Uh, pilsētās, visvairāk pilsētās ar metodēm un veidiem, arī sociālo tīklu izmantošanu, kas prasa lielu klātbūtni un ir nepieciešams, lai mēri arī ar Eiropas palīdzību, arī Eiropas parlamenta palīdzību, varbūt, ka ir nepieciešams, lai radītu tieša dialoga gadījumus. Uh, un nevien tikai darboties savādāk, kad valsts iestādes iesaist, bet Francijā ir apņēmība. Tātad Nicas deklarācija, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, e, ka kopā ar citiem mēriem, protams, mums ir līdzekļi, lai konstatētu, mums ir nepieciešams strādāt, dodat mums līdzekļus, lai varētu strādāt. Es šeit rezumēju tādā vienkāršā veidā, bet pamatā, kāpēc tik daudz mēru šeit necāšai? Jautājums ir tāds varbūt neobligāti ir nepieciešams ar valsts iestādēm kā ar starpniekiem runāt, bet ir nepieciešams, lai globālā mērogā uh, tiktu risināt jautājumu arī leģislatīvā mm, līmenī, bet ir nepieciešams, protams, sadarbība, ir nepieciešama policijas līmenī, bet arī mums, mēriem, ir nepieciešams runāt savā starpā. Ja mēs runājam par promenādu Zanglēzi Nicā, uh, ir nepieciešami to mainīt. Jā, um, piemēram, Rio de Janeiro. Uh, Uh, mēram, un ja šeit, protams, jautājums ir par to, kādā veidā runāt. Šeit ir struktūra, par kuru mēs runājam arī par Eiropas pilsētām runājot. Ir nepieciešams uh, protams, lai Eiropa mums palīdzētu, bet arī ir valsts iestāde puses, lai radītu struktūras uh, tiešiem dialogiem starp mēriem, lai varētu šāds dialogs notikt kopā cīņā pret radikalizāciju. Uh, un pret drošību, jo publiskās vietas, jebkurā gadījumā, eh, tās ir ārkārtīgi svarīgas kopīgi, un, protams, nezinu, tas visur citur ir Eiropā tā, bet tieši šeit arī varētu būt iespēja paraugprāks apmaiņai, runājot par finansējumu. Tas varbūt nav centrāli svarīgs jautājums, tas ir saistīts gan jautājums, bet paraugprakses apmaiņa ir ļoti svarīga. Tas, kas ir jādara, ir vairāk uh, varbūt jāpiesaista arī eksperti, kurus mēs visi zinām. Lielas paldies! Lielas paldies par tādu skaidru, humānu, tiešu atbildi arī par šī jauno pieeju, ko jūs minējāt, un pirms es dodu vārdu no SND e, kolēģe vārdu. Gribētu sākumā tikai vēl atsaukties uz pēdējo, ko jūs teicāt, kādā veidā organizēt šādu paraugu prakses apmaiņas ar pilsētām, kādā formā tas būs fórums, vai jūs tur teikties reizi gadā, vai e, tas ir vairāk organizētā veidā starp Francijas pilsētām, Eiropas pilsētām. Uh, varbūt ar draugiem arī trešajās valstīs. Pavisam konkrēti, kā tas darbojas, pavisam konkrēti šodien ārpus Nīcas deklarācijas parakstīšanas nu, mums ir iespēja tikties par jautājumiem. Ļoti bieži tas tiek risināts divpusējā kārtā un kāpēc. Praksē es domāju, ka ir nepieciešams redzēt, kā tas var darboties, ne jau obligāti. Nu jā, mēs varam organizēt lielas vizītes un tam līdzīgi, bet tas, kur mums ir privileģēta situācija, man ir radies iespējas, ka cilvēki ierodas uz Nicu un ka ir delegācijas, kuras es uzņemu. Un šeit es domāju, lai mēs varētu mācīties, lai būtu pieredze, lai šādā veidā varētu notikt arī apmaiņa. Mēs visi domājam par šādu apmaiņu. Varbūt šeit varētu rasties jautājums, ka problēma varētu vienkāršāk atrasināt vai mazāk, varbūt progresīvā veidā pēdiņās, bet šodien mēs neesam tā specifiski, jo es stingri strukturēti. Es domāju, ka tas aicinājums, ar kuras nāk klajā, es domāju, ka Eiropas Savienībai tiešām jādarbojas šādā ziņā. Lielas paldies! Lielas paldies! Pavisam skaidrs ir jūsu vēstījums, ko mēs dodam uz komitē tālāk. Tāda Beļģija, Vācija, Zviedrija, Francija. Bet tagad ir jautājums. Rufu Zalikā no SND grupas. Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze! Ir svarīgi, eh, ka pie mums šeit piedalās Nicas mērs. Jūs jau zināt, ka mums Rumāņiem uh, eh, Nica ir ļoti svarīga pilsēta un gribētu atgādināt arī vairāk kārt, ka es gāju pa La Promenade des Anglais. Un jūs arī zināt, eh, ka hotelis Negresko uh, ko dibināja Rumānijas ģimene jau pirms ilga laika, Negresko, kas rada ļoti lielu izaicinājumu, bet, diemžēl, pēc šāda uzbrukuma, ticiet man, man ir bail, nevien tikai fiziski, e, iet pa la promenade des Anglais, bet arī tad, kad es redzēju attiecībā uz to briesmīgo attēlu ar desmitiem bojāgājušo, Un visi uh, tie uh, tēli faktiski atstāja uz mani lielu iespaidu, kad es parasti eju pa šo promenādu. Tas ir vienkārši briesmīgi, kas notika Nicā. Un, protams, bija daudz kļūdu pielaists. Tās pielaida nevien tikai policija, bet arī slepenais dienests. Un es gribētu atgādināt par to, ka, ja jūs atceraties, terorists, kas brauca ar šo uh, kravas mašīnu, ka viņu apturēja policija un prasīja, kāpēc viņš ir braucis. Viņš teica, uh, kā es uh, saldējumu pārdodu kaut ko tam līdzīgi, ja es pareizi atceros, un policija deva viņam atļauju braukt pa šo promenādu. Tas ir vienkārši briesmīgi. Uh, tā tiešām nacionālā diena, nacionālie svētki Francijā un tam līdzīgi. Bet ko es gribētu pajautāt, ir ļoti svarīgi atgriezties pie šīs pārliecinātības Nicā. Par Nicas drošību runājot, par pilsoņu, Francijas un ārvalstu pilsoņu drošību, kas Nicā dodas brīvdienās. Bija izmeklēšanu, es pareizi atceros, pēc šī atentāta briesmīgā. Vai jūs varētu norādīt, tāpēc, ka es vairāk kārta mēģinu atrast to, kāds ir galīgais rezultāts un šī ziņojuma secinājums, kā bija iespējams, ka varēja būt atentāts, kā šis atentāts, kas notika Nicā galu galā, kāda bija izmeklēšanas rezultāta. Liels paldies! Paldies par šo jautājumu, uh, deputāta kungs. Es vēl uh, šī izmeklēšana nav pabeigta, tāpēc nevaru dot atbildi. Šeit faktiski ir divas pieejas šajā izmeklēšanā. Pirmais ir tas, uh, ko veda pretterorisma prokurors. Eh, Parīzē centrālā līmenī tas notiek, un jautājums ir saistīts ar pašu šo faktu un citu izmeklēšanu, kas ir saistīta ar atbildību, iestāžu atbildību, vai nu valsts atbildību, vai arī citu iesaistīto pušu atbildību. Līdz ar to šodien prokurors ir vērsies arī, eh, domājot, gan eh, tātad pret pilsētu, Nicas pilsētu un valsti, un otra izmeklēšana arī tā kā izmeklēšana notiek, vēl nevaru teikt, jo uh, Nicas pilsēta ir iesaistīta, bet šobrīd vēl secinājuma nav, tāpēc nevaru atbildēt uz jūsu jautājumu. Protams, ka jautājums par šo vājo vietu, uh, tas ir jāizskata uh, ļoti pamatīgi. Un upuriem tas ir nepieciešams arī viņu tuviniekiem, ir nepieciešams to zināt. Uh, Un šī prasība pēc, um, pēc taisnības, uh, šis jautājums jau bija svarīgs no paša sākuma, un katreiz, kad to prasa, ir informācija uh, gan attēli, gan arī viss cits, kas tiek dots. Bet tas, par ko jūs runājat, par to, ka atentāta uh, uzbrucējs, tas, kas veica šo atentātu, faktiski, ka policija ļāva viņam braukt tur, tas nebija tajā dienā, kad notika atentāts, tas bija pirms tam, iepriekš. Uh, kad tas notika. Tad viņš devās tā, kā tas nebija tieši atentāta dienā. Un jūs uzdevāt vēl jūs jautājumu attiecībā uz to, kā var nodrošināt drošību. Es varu atbildēt nedaudz provoko, provokatoriskā veidā. Mēs nevaram garantēt drošību. Es nevaru, un tas būtu bezatbildīgi no manas puses, arī no jebkuras citas puses. Uh, izteikties par šo jautājumu, šodien pateikt, ka vairs nav Nicā atentāta riska. Tas var notikt jebkur. Tas var notikt gan Nicā, gan citu vietu. Bet tas, ko mēs darām un kas mums ir jādara, mums ir jārada nosacījumi pirmām kārtām tā, lai mūsu, mūsu apmeklētāji un mūsu iedzīvotāji, ja viņi vēlas, lai viņi varētu turpināt dzīvot normāli vai vismaz pēc iespējas tuvu normālai situācijai un bez tam turpinot mums arī kā šai kopīgai sabiedrība organizēt pasākumus līdzīgā veidā. Un gribu paskaidrot. Jūs minējāt šo individuālo traumu, ko katrs no mums varam izjust tieši šajā lapramenāde dezanglais, vai nu tieši esot tur, vai arī ņemot vērā šos attēlus, bet tas, kas drīzāk bija minēts man šeit teikt, tas ir tāpēc, ka šī individuālā palīdzība, šī pavadība cilvēkam konkrēta, bet attiecībā uz personīgām liecībām un, protams, arī šeit, runājot par 14. jūliju, no 15. jūlija katru dienu bija jā, jāatgriežas, ja es varētu varbūt ne, bet man ir jābūt katru vakaru jāiet uz, varbūt uz restorānu, varbūt ne tāpēc, ka, lai sevi parādītu, bet tāpēc, lai es ietu ārā, lai Eh, cilvēki nerunāt par to, jā, ka šis atentāts nav tik uzbrukts, bet tas ir, lai parādītu arī individuālu dimensiju attiecībā uz kuru šī sabiedrība, šo kopienu var uzturēt gan eh, šo reakciju sniegt, organizējot medicīnisku, psiholoģisku eh, palīdzību personām konkrēti, bet attiecībā uz kolektīvu atbalstu jau šodien ejat uz La Promenade des Anglais. Neviena vairs no tādiem furgonetēm, neviena no mašīnām nevar tur uzbraukt. Un faktiski, kā mēram pajautāja, tāpēc, ka pilsēta. Mm, pilsēta varbūt kā Eiropas tradīcija ir, varbūt, ka šeit vairāk iezīmē tieši vidusjūru, mēs visi esam mantinieki. Uh, gan tā romantika, kas ir bijis, bet mums ir jādzīvo, jāstrādā un jādarbojas ārpus tā. Un nevien tikai jāskatās futbola mači, tāpēc varbūt ko, domājot par mūsu kopīgo kultūru, kas ir kopīga, lai mēs organizējam tādas vietas, lai mēs varētu turpināt to darīt, uh, sniedzot drošības elementus, lai cilvēki tos pieņemtu un lai viņi nebaidītos. Šeit nav runa par garantiju, bet ir runa par apstākļu radīšanu. Uh, Lai mēs to varētu darīt pieņemamā līmenī, nekas Eiropas Savienības regulējumā nevar nodrošināt, ka uh, neviena baktērija, kur var mums organismā nonākt, kuru mēs uh, tā pārtika, ko mēs ēdam, bet šodien Eiropā mēs jau nemirstam no tā, ko mēs ēdam. Tā tas var būt ar cilvēces vēsturē kaut kur vienmēr, bet uh, tas ir līdzīgs raksturs, lai radītu apstākļus, lai nodrošinātu pieņemamu uh, drošības līmeni un lai parādītu iedzīvotājiem, ka jautājums ir kontrolēts. Uh, vakar, piemēram, Nicas pilsētā tika uh, futbola mačs raidīts, un, uh, ja tas notika, un kāpēc tas salabi nenotika, piemēram, cilvēki ekrānus izlika ārpus restorānu, un nevienmēr tas tā bija. Uh, Bet tas darbs, kas ir jāorganizē, tas ir jāorganizē, lai viss notiktu pēc iespējas labākos apstākļos, bet šeit ir nepieciešams iesaistīties dialogā lai zinātu, kā atrisināt nevienu personīgās sāpes, bet kas izriet arī no mūsu situācijas. Nevienam, protams, nopietni nevarētu garantēt to, ka nekad nebūs nekādu uzbrukumu, ne arī šādu transporta līdzekļu, bet tas, ko mēs darām, lai mēs varētu piedāvāt iedzīvotēm, ko mēs varam un kas mums jādara, lai mēs parādītu, ka situāciju mēs kontrolējam, lai mēs varētu izmantot pagātnes pieredzi un arī reakciju. Un tāpēc atgriežos pie šī jautājuma nepieciešams, lai uh, pašvaldība vadītāji varētu runāt savā starpā. Runāt runājat arī par traumatismu, eh, kas ir katrā no mums. Un es dialogā arī iesaistos ar personu no uh, eh, DG Home. Šodien faktiski tā ir rēta. Tā vairs nav asiņojoša brūce, nav pavērta, bet tā ir rēta, kas ir palikusi. Paldies! Liels paldies, uh, Filip Pradal, par šo prezentāciju. Tas atbild uz jautājumu. Paldies arī kolēģiem! lai gan varbūt mazākā skaitā viņi piedalījās nekā mēs gaidījām, jo pēdējo nedēļu laikā visi kolēģi uh, strādā pie daudziem jautājumiem. Bet gribētu teikt, tā kā ir protokols, tad, protams, būs arī iespēja un gribētu uzstāt uz tādu humānu pieju, arī balstoties uz briesmīgo pieredzi, kas ir notikusi Nīcas pilsētā un arī visā Eiropā. Uh, Un es gribētu, lai būtu tāda izturība strādāt bez apstājas. Arī attiecībā uz jūsu teikto mēs strādājam gan cietušo labā, gan arī, lai dzīvie cilvēki būtu drošībā. Tātad šīs ir divas svarīgas čautnes. Šai jautājumā tā ir griba un apņēmība virzīties uz priekšu. Nicas piemērs ir ļoti liels uh, tāds mācību piemērs, varētu teikt, un tas ceļš, kur jūs piedāvājat, ir ļoti skaidrs. Tas pamatojas uz pieredzi, kas ir autentiska pieredze, patiesa pieredze. Un kā mēs sakam, šeit e, tajā ir e, runa gan par traumatismu tiem pilsoņiem, kas ir pārdzīvojuši, gan arī e, traumatismu pašai pilsētai, un šajā ziņā jūs jau esat kā piemērs. Līdz ar to Eh, tā tad viss blīvums šajā situācijā, bet nu, eh, šeit zālē varbūt tik blīvi cilvēki nesēž, bet kopumā gribu teikt milzīgs paldies jums. Jūs esat mūsu pastāvīgi uzaicināta persona, tā tas varētu būt, un, protams, ka mēs turpināsim viedokļu apmaiņu un mēs uzklausīsim arī visus priekšlikumus, arī visus formulējumus, ar kuriem jūs nācāt klajā. Uh, jūsu uzrunā, un mēs domājam, ka mūsu kolēģiem pa Negresko ir atkal jautājums. Nē, liels paldies, un es šeit atvainojos, ka es atkal gribu izteikties, bet varbūt uh, priekšstādā gribētu pajautāt, vai būtu liederīgi organizēt vizīti uz Nicu, lai runātu par Nicas iestādēm, nevien tikai ar mēru, mēra vietnieku, bet arī policijas vadītāju. Uh, ar iekšējās drošības vadītāju un uh, citām personām. Es domāju, tas būtu liederīgi un arī varbūt ar organizācijām, kuras nodarbojas ar cietušo situāciju, piemēram. Tas būtu ļoti svarīgi un atvainojiet. Nu, tāpēc es arī izteicu Cos, lai jums piedāvāt, varbūt varētu organizēt vizīti uz Nicu. Jā, bet, protams, arī par Negresko. Jā, protams, godātie kolēģi. Tas ir veids, kādā mēs esam domājuši. Un varbūt mums neizdevās organizēt, tāpēc mums vajadzētu uh, tātad domāt par to. Visu varētu izdarīt, bet tagad šis ziņojums ir. Tas ir iesniegts, tagad ir svarīgs laiks attiecībā uz grozījumiem. Uh, tas ir jautājums, protams, ka varbūt arī vizīti varētu paredzēt. Uh, Bet būtu mazāk loģiski to darīt nekavējoties, bet kāpēc gan ne? Protams, ka būtu daudz deputāti, kas varētu būt interesēti, kāpēc gan ne? Un ļoti labs hotelis, kur to varētu darīt. Lielas paldies jums!